Item number 16. Nu ko, tā tad 16. punkts mūsu šīs dienas darba kārtībā. Man ir patiesas gods mūsu vidū sveikt Horvātijas ārlietu un Eiropas lietu ministru Gordanu Garliču Radmanu. Esiet sveicināti, laipni aicināti mūsu mm, komitejas sanāksmē. Pagājušo otrdienu plenāra sesijā uzklausījām Horvātijas eh, padomas eh, prezidentūras eh, prezentāciju. Eh, šodien mums pievienoties jūs. Jūsu kolēģis šorīt bija Inte un Treida komitejas sanāksmē un ministra kungs. Labprāt uzklausīsim, kas jums sakāms par jūsu valsts, kā, kā šī pusgada prezidenta valsts Uh, prioritātēm. Jūsu viens no šiem vadmotīviem uh, prezidentūra ir skan ietekmīga Eiropa, influential Europe. Um, nu, tad pastāstiet mums, kas uh, jūsu valstī ir padomā. Mūsu rīcībā ir 55 minūtes uh, jūsu izklāstam, arī jautājumiem un cerams arī atbildēm. Uh, tā kā Mm, vārds jums. Makalister kungs, liels jums paldies. Esmu ļoti pagodināts šodien tikties ar jums. Un uh, Tā kā jūs uh, arī runājāt angliski, arī es esmu gatavs turpināt uh, angliski un vēlāk arī horvātu valodā, kas ir uh, oficiāla Eiropas Savienības dalība uh, valsts uh, valoda. Cienījami parlamenta deputāti, man tiešām gods uh, būt šodien šeit, un es uh, labprāt prezentēšu jums Horvātijas prezidentūras prioritātes un vēlos iesaistīties ar jums arī dialogā par virkni dažādiem jautājumiem. Vēlēs jums nodot visiesnīgākos sveicienus no mūsu premjerministra Plenkoviča kunga. Viņš pats arī ir bijis šīs komitejas loceklis savā laikā. Uh, Eiropas Savienības um, ietekme veicinot demokrātijas attīstību visā pasaulē ir ievērojama. Tieši tāpat arī cilvēka um, tiesībā aizsardzības jomā. Un mēs vēlētos redzēt, lai tas viss turpinātos. Un tādēļ mēs uzskatām, ka uh, spēja ietekmēt procesus pasaulē varam um, realizēt caur mūsu uh, drošības policiju, uh, pol, politiku, tirdzniecības politiku un uh, vienkārši kontaktiem ar cilvēkiem. Mums ir jāatrod veids, kā harmonizēt visus šos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Tāpat laikā ir nepieciešams uh, vislabākajā veidā censties izprast uh, procesus, kas notiek mūsu kaimiņu valstīs un arī globālā līmenī. Tikai tādā veidā mēs varēsim um, spēlēt uh, tiešām ietekmīgu lomu pasaulē, veicināt multilaterālismu un uh, ietekmēt pasaules kārtību. Uh, prezidentūra mm, liks uzsvaru uz stabilitāti un drošību e, Eiropas Savienības e, tiešā tūmā. Un šeit mēs koncentrēsimies uz to, kā atbalstīsim drošību, stabilitāti, noturību arī mūsu kaimiņu valstīs. Darīsim visu, kas iespējams, lai veicinātu arī paplašināšanos un neaizmirstu par stabilitāti, par Eiropas labklājības veicināšanu. Eiropas kontinents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 Tajā ir arī valstis, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, bet eh, mums ir svarīgi nodrošināt arī šo valstu stabilitāti un labklājību, jo tas tieši ietekmē stabilitāti, droši, drošību un labklājību arī pašā Eiropas Savienībā. Kā jaunākā dalība valstēs, mēs ļoti labi saprotam, kādi izaicinājumi stāv priekšā jebkurai valstī, kas eh, iziet iestāšanās procesu. Tieši tādēļ Horvātija ir e, izvēlējusies paplašināšanos kā vienu no mūsu prezidentūras prioritātēm. Un ES Balkānu uh, samits būs viens no uh, izšķirošiem pasākumiem šajā ziņā. Un uh, Protams, ka eh, kaimiņi vislabāk novērtē mūsu progresu, kā mēs varam ietekmēt pasauli un procesu pasaulē, ja mēs nevaram ietekmēt eh, procesus, kas notiek mūsu kaimiņu valstīs. Eiropas Savienībai ir visi iemesli saglabāt eh, centienus konsolidēt Eiropas kontinentu un neļaut nevienam Eiropas reģionam atšķelties un doties citā virzienā. Rietumu Balkānu partneriem jāturpina realizēt reformas, un, lai sasniegtu iestāšanai nepieciešamos kritērijus sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju, un to sākšana būs zīme par to, ka Eiropas Savienība strateģiski pieiet attiecībām ar kaimiņiem. Mums nevajadzētu varētu taupīt spēkus, lai veicinātu arī uh, Bosnijas Hercegovīnas virzību tuvāk Eiropas Savienībā. Gribu uzsvērt, ka uh, tā ir unikāla valsts, kur stabilitāte un labklājība praktiski ir atkarīgi no trīs eh, tajā dzīvojošām tautībām, un tam visam ir jāiet eh, roku rokā, nodrošinot katru pilsoņu individuālās tiesības eh, Bos un to ievērošanu Bosnijā Hercegovinā. Nepieciešams lielāks dinamisms arī sarunās ar Serbiju un Melkalni, un uh, arī Kosovai ir jāparāda kaut kad nākotnē iespējama pievienošanās e, perspektīva. Turcija ir kandidāta valsts un e, partners Eiropas Savienībai. Mums ir ļoti sarežģīts attiecībties, gan mums ir zināmas bāžas, bet mums ir arī skaidri iezīmētas intereses, īpaši, kad mēs runājam par migrāciju. Uh, Mums ir jāspēj pragmatiski veidot dialogu ar Turciju, jo pretējā gadījumā mēs zaudēsim jebkādas virs, lai ietekmētu šo valsti, jo tas ir svarīgs spēlētājs attiecīgajā reģionā. Raugoties uz austrumiem, mēs raugamies uz, eh, uz to, lai arī mūsu austrumu partneri kļūtu tuvāk Eiropas Savienībai. Būtu jādef jādefinē prioritātes un mērķi austrumu partnerības politikā pēc 20. gada. Eh, samits jūnijā, kas notiks Briselē, būs veltīts tieši šim jautājumam. Un eh, te būtu jāuzsver tieši taustāmu rezultātu panākšana, ko jūt eh, kā, iedzīvotāji. Visa visaptverošs risinājums e, krīzē Ukrainā un tāda risinājuma rašana ir ļoti svarīgs jautājums. Ir nepieciešams veidot dialogu ar Krieviju par e, savstarpēji interesējošām e, tēmām. Esošais satvers, kas balstās uz pieciem vadošiem pamatprincipiem, uh, joprojām ir spēkā un dod pietiekami telpas, lai meklētu risinājums uz dienvidiem. Uh, kā vidusjūras valsts arī mēs īpaši uzsveram tik to, cik svarīga ir um, sadarbība ar uh, dienvidu partnerības valstīm. Uh, Lībija stabilitāte vai ne, drīzāk nestabilitāte. Um, tuvajos austrumos tas viss ietekmē arī Eiropas Savienību. Un, uh, Mēs eh, ceram, ka Berlīnas konferences svētdien uh, iezīmēs pagriezienu punktu. Ir svarīgi, lai mēs apvienotu spēkus ar starptautis sadarbībā ar starptautiskiem partneriem un uh, iesaistītu viņus, lai nepieļautu eskalāciju, lai rastu risinājumus krīzēm un atsauktos dažādiem izaicinājumiem. Eh, mēs uzmanīgi vērosim arī eh, visu, kas notiek tuvājos austrumos, Sīrijā, Jemenā, Irākā, Persijas līča valstīs un tā tālāk, jo eh, svarīgi ir ne tikai saglabāt tur mieru, jo miera saglabāšana šajā reģionā nodru, nozīmē arī uh, mieru un stabilitāti mūsu pilsoņiem. Ilgtspējīga attīstība, cil, uh, humānā palīdzība, stabilizācija, rekonstrukcija, atjaunotne un tā tālāk. Tas viss būs uh, jārisina nākotnē. Tādi jautājumi kā uh, ekstrēmisms, radikalizācija un tā tālāk. Uh, Eh, un visu šo lietu apkarošana ieņem īpašu lomu, eh, kā arī jāraugās uz to, lai uzlabotu eh, bēgļu situāciju. Darba kārtība līdz 30. gadam un dalību valstu iesaiste starptautiskās attīstības sadarbībā būs ārkārtīgi svarīga mūsu prioritāte, lai varētu uh, konsekventāk vērsties pret klimatu pārmaiņām. Un šajā sakarā, um, lai nodrošinātu efektīvu un uh, stabilu finansējumu, uh, um, daudzgada finanšu plānā pēc 20. gada ļaus uh, Eiropai spēlēt ietekmīgu lomu šajā jomā pasaulē sadarbības stratēģija ar Āfriku um, arī būs ārkārtīgi svarīga. Āfrikas kontinenta nākotne vistiešākā veidā ietekmēs pasaules nākotnes attīstību, tādēļ ir nepieciešams veidot sadarbību uz, uh, balsoties uz savstarpējām interesēm. Jo tas ir uh, tā ir daļa no miera un stabilitātes visās pasaulē, visā pasaulē, kas nu var, nodrošina arī Eiropas stabilitāti un labklājību. Protams, mums ir atšķirīgi viedokļi par atsevišķiem jautājumiem, bet mums ir jāturpina sadarbība arī ar ASV, lai turpinātu uh, kopējo sadarbību miera nodrošināšanā, vēršoties pret terorismu draudiem. Uh, nu, tātad nodrošinot uh, mieru visā pasaulē. Un Āzijā mūs, mēs koncentrēsimies uz uh, konektivitāti un uh, sadarbības veicināšanu ar Ķīnu. Um, Konektivitāte, jeb savienojamība, tas ir svarīgi, tas ir jādara gan ekonomiskajā, gan digitālajā, eh, gan infrastruktūras jomā, gan cilvēku starpā. Un tas ir svarīgs instruments eh, sadarbībai eh, mūsdienu sadrumstalotajā pasaulē, un tā arī nodrošinās mūsu konkurētspēju. ES Ķīnas, šogad ir plānot divi ES Ķīnas samiti un mums ir jānodrošina vienotība uh, no mūsu puses. Mūsu prezidentūra uh, turpinās uh, strādāt arī pie strateģiskās partnerības attīstīšanas arī ar Latīņu Ameriku. Šis kontinents sastops ar daudziem izaicinājumiem. Diemžēl ir palielinājusies politiskā un ekonomiskā nestabilitāte un sast pīlējums Vencēlā turpinās, un eh, tas eh, palielina migrācijas spiedienu uz kaimiņu valstīm, bet eh, strateģiskā sadarbība ar svarīgākiem partneriem tomēr ir uh, eh, izšķiroša. Un te ir jāman tāds valsts Koreja, Japāna, Austrālija, Kanāda, Brazīlija un citas, un uh, sadarbība ar šiem te uh, galvenajiem spēlētājiem ir uh, īpaša, uh, lai nodrošinātu, ka mūsu vērtības uh, tiek nosargāts visā pasaulē attiecībā uz drošību un aizsardzību. Uh, Arī šeit ir konsekventāk jāizmanto mūsu rīcībā esošās institīvas un mehānismi, sadarbojoties ar NATO un uh, dodot grūdienu mūsu aizsardzības industrijai, liekot uzsvaru uz maziem vidējiem uzņēmumiem un uh, pētniecības sektoru, neaizmirstot par civilo aspektu uh, kopējā aizsardzības un drošības politikā. Un noslēgumā eh, Horvātijas prezidentūra ir sākusies patiešām izaicinājumi pilnā laikā gan Eiropas Savienībai, gan mums pašiem. Neviens nevarēja pirms dažiem gadiem iedomāties, ka Horvātija vispār būs neatkarīga valsts, un tagad pēc nedaudz vairāk kā 30 gadiem pēc mūsu neatkarības atzīšanas mēs esam ne tikai Eiropas ģimenes locekļi, bet esam arī prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē, un par to mēs esam patiešām lepni. Nu, protams, ka jūs pat nevarat iedomāties, kā mēs jūtamies, bet mēs tiešām esam lepni, jo Horvātijai šis ir vēsturisks brīdis, lai eh, tātad ieņemot eh, šo te eh, prezidentūras krēslu Eiropas Savienībā, mēs esam izpildījuši visas ārpolitikas mērķus. Uh, bet tagad mūsu prioritātes nav vairs tīri tikai Horvātijas prioritātes. Tagad tās ir visas Eiropas prioritātes, jūsu prioritātes. Mēs savus nacionālos pienākumus un uzdevumus izpildījām. Dažas prioritātes mm, vēl ir jārealizē, piemēram, pievienošanās Schengenas zonai un iestājai Eirozonā. Uh, bet šis darbs vēl turpinās, un e, šie fakti mūs motivē vēl vairāk, e, nosakot mūsu ambīcijas e, pārstāvēt Eiropas Savienību vislabākajā iespējamā veidā. Pasaula, protams, ir pilna izaicinājumiem, un tāpēc Eiropai ir jābūt stiprai, tas ir svarīgi. Paldies! Hvala lijepo. You, minister, your... Paldies, ministra kungs, eh, par jūsu e, ievadrunu. Un tagad mums ir apmēram 35-40 minūtes viedokļu apmaiņai. Un tādēļ es, e, ministra kungs, varbūt došu vārdu e, pirmajai deputātu grupai, pēc tam jūs un tad otra grupa. Sākšu ar EPP, kurš no jums būs pirmais. Sofko kundze. Liels paldies, eh, mm, Gāler kungs. Parasti mēs koordinējam uh, eh, savus uzstāšanās. Es jautāšu horvātu valodā, jo mums ir šāda iespēja, ka ir Horvātijas prezidentūras, un tāpēc pirmo reizi arī Horvātijas ārlietu ministrs ir šeit klātesošs. un uh, koordinēs Eiropas Savienības uh, ārpolitiku. Ministra kungs uh, sveicināts Eiropas parlamentā un mūsu komitejā. Nu, paldies, ka prezentējāt savas idejas uh, par to, kā vajadzētu koordinēt Eiropas ārpolitiku un ieskatu tajā, ko Eiropas Savienībai būtu jāpaveic, lai panāktu un veicinātu mielu, mieru, drošību un stabilitāti. Samitā, kas eh, notiks Horvātijā prezidentūras pilnvaru laikā. Mēs eh, redzēsim, eh, tajā noteikti būs diskusijas eh, par Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju, ņemot vērā Francijas izstrādāto dokumentu kas iestājas par to, ka nevajadzētu uzsākt iestāšanās sārunas. Bet es ceru, ka jūs, kā veicinātāji šajā jomā, spēsiet sniegt tādu pozitīvu vēstījumu uh, un eh, ļausiet atbloķēt eh, bloķētās eh, sarunas šīm abām valstīm, lai tās varētu turpināt paplaš, tādu iestājas procesu. Bet mans jautājums, ko darīsiet ar Bosniju un Hercegovīnu, un Kosovu, kuras ir tādas ārkārtīgi trauslas salīdzinot ar citām valstīm. Mums ir bijušas eh, vairāk kā četras, re, eh, četras rezolūcijas par Bosniju Hercegovinu vien. Eh, tās parlamenta deputāti ir atbalstījuši ar lielu vairākumu. Jā, rezolūciju normas nav obligāti jāievēro, rezolūcijās rakstītās nav jāievēro, bet ko mēs īsti darām situācijā, kad uh, Um, valstis neievēro mūsu rekomendācijas. Dažas no tām eh, tiks eh, apspriestas Horvātijas prezidentūras laikā, īpaši konstitucionālie eh, aspekti attiecībā uz Bosniju un Hercegovīnu. Jā, paldies, Zofko kundze, un tagad Piculas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Ministra kungs, sveicināti parlamentā, ārlietu komitejā. Es arī atbalstu jūsu izklāstītās prezidentūras. Horvātija ir visi jaunākā Eiropas Savienības dalība valsts. Un tā kā tā ir prezidējošā valsts šobrīd, tā ir jākoordinē viss darbs, ko veic visa Eiropas Savienība. bet ir notikuši zināmi, eh, zināmas izmaiņas, eh, paliel, eh, tātad paplašanāšanās politikā, kas ir apturējušas iestāšanās procesu un sarunas ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju. Komisija paziņoja, ka jaunās metodikas publicēšana nākamajā mēnesī varētu to um, regulēt šo situāciju. Ko jūs kā prezidējušās valsts ārlietu ministrs domājat darīt pirms samita Zagrebā? Uh, ko darīsiet, lai uh, šīs te sārunas tiktu atsāks un kā tai būtu jābūt parlamenta lomai, kas varbūt ietver zināmu sadarbību um, caur rekomendācijām padomēji. Sesdien pasaules līderis Berlīnē vienojās eh, par eh, soļiem attiecībā uz Lībiju, bet mūsu iepriekšējā pieredze eh, liecina, ka ļoti grūti ir tur saglabāt trauslo mieru. Tā kā jūs, Korvātija arī ir vidusjūras valsts, tad jautājums, kā jūs varētu stiprināt es lomu, uh, E, kā mediātoram, kā vidutājam šajos procesos miera saglabāšanā. Un cerams, ka jūs varēsiet sniegt daudz ieteikumu un labu, radīsiet daudz labu risinājumu. Paldies, Spicels, kungs un Riņu grupas vārdā Kuču kungs. Paldies! Attiecībā uz ārpaliku šis mm, gads ir iesācies dinamiski, tāpat tas ir iesācies arī Horvātijas prezidentūrai. Un tā tad, ja mēs atceramies Fonderlainas kundzes teikto, viņa ir ambiciozi plāni attiecībā uz Rietumu Balkāniem. Tas, protams, ir labi. Taču šķiet, ka ir pienācis, pienācis arī laiks uh, ņemt vērā pagātnes mācības eh, nav labi uh, solīt kaut ko, ko mēs pēc tam nepildām. Ja Eiropas Savienība nav pārliecināta par uh, Rietumu Balkānu iestāšanos Eiropas Savienībā, tad nevajag viņiem to solīt. ir ļoti svarīgi izvirzīt prioritātes. Es to zinu no Bulgārijas prezidentūras laikā. Mums bija Rietumbalkāna kā prioritāte tajā laikā, bet prioritātes izvirzot ir jābūt kā ambicioziem. Ir priekšlikumi par metodiku. Viens nāk no Francijas, piemēram. Uh, un tad eh, cita valstu grupa piedāvā citu metodiku, bet ja Horvātija vēlas spēl, spēlēt šo centrālu lomu, vai jums ir uh, pašiem eh, savas idejas par to, kādai metodikai jūs vēlētos sekot, kas attiec uz Zagrebs samitu. Tas būs ļoti svarīgs. Un pieredze rāda, ka visi šie samiti Diemžēl, runājot par to nozīmi, tie nevis mm, pieaug, bet samazinās. Tes, tātad Salonikos notikušajiem samitam bija liela nozīme, bet tad ar vien mm, to samitu nozīme sāka ar vien samazināties. Tāpēc jautājums ir, kāda ir prezidentūras nostāja, kādi ir plāni, lai palielinātu Zagrebas samita lomu. Uh, Jūs arī minējāt, ka ES un Turcija būtu jābūt partneriem, un jūs teicāt, ka Horvātijas prezidentūras laikā paredzētas arī te liels e, sanāksmes. E, Bulgārijas prezidentūrās laikā notika šāda sanāksme Vārnā. Nu, jā, jā, tas arī bija mini sanāksmes savā ziņā, bet mēs vienojamies toreiz par ļoti svarīgiem jautājumiem abām pusēm. Pins, Paldies, nākošais runātājs ir no Zaļo partijas. Eh, ministra kungs. Ar prieku uzklausīju, ka jūs pasvītrojat eh, savienojumu lomu kā svarīgu pilāru ārpolitikā. Un jūs šo, pie šī mērķa strādāsiet savas prezidentūras laikā. Mans jautājums ir, Kā jūs esat iecerējis šo prioritāti īstenot eh, nākošās DFS ietvaros? Jo kamēr mēs eh, nepiešķirsim līdzekļus, eh, tikmēr savienojumība paliks tikai tukšvārdi. Nākošais jautājums - Karietum Balkāns. Turpināšu riņū kolēģi uzdoto jautājumu par metodikas jautājumu. Vai esat domājuši par eh, ADD tur eh, publicēto jauno metodiku un vai esat domājuši par iespēju dot iespēju vienai no divām kandidātu valstīm Ziemeļmaķedonijai vai Albānijai, vai esat tomēr turpinājuši nolēmuši neuzsākt šīs iestājas sarunas. Tālāk. Vairāk kārtīgi jūs pieminējat cilvēktiesības. Jūs runājat par strateģisku un pragmatisku dialogu ar Turciju. Cilvēktiesību jautājums netika pieminēts. Tāpat ne Āfrikas, ne Ķīnas kontekstā ne. Praktiski, cik liela nozīme būs cilvēktiesībām kā jūsu ārpolitikas stūrakmenim? Pēdējais jautājums skar iekšējā šķelšanās. Ārējais spēlētāji mēģina eksploatēt iekšējo šķelšanos, piemēram, Ķīna mēģina iebiedēt tādu valsti kā Zviedrija. Kā jūs rīkosieties, lai pārvarētu šādu šķelšanos un stiprinātu Eiropas viengabalainību un atbalstītu valstis, pret kurām vēršas ārēji spēlētāji? Paldies! Paldies! Tā bija pirmā jautājuma kārta. ID, ECR un GOE jautājums neuzdos. Vai jūs atbildēsiet tagad un tad e, uzklausīsim nākošo jautājumu kārtu? Jūs atbildēsiet tagad. Hvala vam lijepa, uvažena uh, Paldies. Vispirms atbildu deputātei Zofkā. Ziemeļmaķedonija un Albānija bija Horvātijas uzmanības centrā runājot par sarunu sākumu. Horvātija atbalstīja šo sarunu sākšanu Ziemeļmaķedonijas eh, gadījumā bija nosaukuma jautājums, tas ir atrisināts. Un, attiecīgi, es domāju, Ziemeļa Maķedonija pilnīgi noteikti pelna sarunu sākšanu. Arī Albānija ir panākusi progresu, un mēs esam par sarunu sākšanu. Par Bosniju-Hercegovinu, kā jau es sacīju sarunu iesākumā, tā ir mūsu kaimiņu valsts, mums ir kopīga vēsture, un es pasvītroju to, cik eh, svarīgi, lai mūsu kaimiņos atrastos stabila Bosnija-Hercegovina, kas uh, E, garantē e, vienlīdzību starp serbiem, bosniešiem, horbā, horvātiem, kur apdzīvo šo valsti. Mums ir svarīgi, lai visas e, interesētās puses Bosnijā, Hercegovinā panāk ilgtspējīgu vienošanos vēlēšanu ziņā jo šeit ir runa par demokrātijas pamatiem un Eiropas pamatiem. Horvātija izlēmīgi atbalstīs vienlīdzību visām Bosnijas Hercegovinas tautām. Tālāk par Eiropas parlamenta rezolūciju. Mēs esam ne tikai padomis, bet arī Eiropas Savienības prezidentūrā un esam pārliecināti, ka parlamenta balss pauž spēcīgu nostāju. Tas ir atgādināts arī mūsu prezidentūrai un mēs aktīvi šajā darbā iestājamies, jo mūsu visu interesēs ir atbalstīt Bosnijas Hercegovinas eh, ceļu uz eh, Eiropas integrāciju. Paldies Picula kungam, kurš ilgus gadus bija Horvātijas ārlietu ministrs. Tad, kad arī tad, kad tika organizēts eh, Bal Rietumbalkānu samits 20, 24. novembrī, 2001. gadā, un es domāju, ka e, ir ļoti noderīgi šādu samitu organizēt reizi divos gados. Katrā ziņā visas Horvātijas secīgās valdības ir ar nopelniem mūsu iestājā Eiropas Savienībām, un pašreizējā valdība ir paveikusi visvairāk politiku, un šobrīd mēs esam eh, Eiropas Savienības prezidējošā valsts un esam apņēmušies rīkoties izlēmīgi. Paldies! Tālāk atbildot eh, bulgāru kolēģim. Runājot pār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 tulkojums nav nepieciešams, jo es runāju bulgāru valodā. Ah, nu, Saka runātājs, atbildot uz piezīmi, ka nav tulkojuma no horvātu valodas. Mm, kolēģi, bulgārskom zastupniku. Turpinot savu atbildību Vēlos vēlreiz pateikties bulgāru kolēģi uzdotiem jautājumam attiecībā uz Rietumu Balkānu vietu, uh, Horvātijas vietu Rietumu Balkānos. Horvātija ir izlēmusi stiprināt Rietumbalkānu lomu. Tā es saprotu, jūs jautājums samits ir ne tikai pasākums, bet arī eh, tam ir jābūt ar nozīmīgu saturu un ar skaidru vēstījumu. Šķiet, ka tas ir arī mūsu mērķis un daļa no mūsu prioritātēm. Tālāk par jautājumu par cilvēktiesībām. Es pieminēju cilvēktiesības vairāk kārtīgi. Horvātijai tas ir ļoti svarīgs jautājums, un tas ir arī svarīgs jautājums cilvē Eiropas Savienībai - cilvēktiesības eh, tiesiskums, stabilitāte. Un mēs vēlētos eh, eh, stiprināt cilvēktiesības visās jomās, ārējās, ārējā darbībā. Arī Āfrikā es. Uh, piemēram, norādīju jau, kā Sahel valstīm ir nepieciešams mūsu atbalsts, un e, situācija šajās valstīs ir satraucoša. Es lūdzu ne tikai šeit sniegt materiālu palīdzību, bet arī atbalstīt stabilitāti šajā Āfrikas reģionā. Protams, viens no darbības plāniem cilvēktiesībās un demokrātija atspoguļo jaunos izaicinājumus tādus kā jaunās tehnoloģijas, mākslīgā inteliģence, klimata pārmaiņas, kā arī migrācijas jautājumi. Bērnu tiesībās, sieviešu tiesības ir jāpatur starp prioritātēm. Turcijās gadījumā var piekrist. Es pieminēju Turciju, jo mēs apzināmies eh, problēmas Turcijā, bet Turcija ir spēja arī svarīgs strateģisks spēlētājs, un mums ir jāpatur aptvērti kanāli ar šo valsti, kā arī mums ir jārunā par cilvēktiesību situāciju šajā valstī. Mēs nosodījām notikumu šajā valstī, bet ir arī šeit jārunā vēl par citām valstīm, ne tikai Turciju un cilvēktiesību aizstāvību tajās. Mums ir jāparāda mūsu gatavība un aktīvā loma. Un tas būs kā mājas darbs ārlietu padomēji. Tāpat Eiropas parlamentam un citām Eiropas Savienības institūcijām Mums ir aktīvi kopā jāstrādā šajā sakarā. Mūsu deleģētājs ministrs Nikolīna Berņē pārstāv prezidējošo valsti Eiropas parlamentā. Viņa būs klāt un būs kā savienojošais posms starp Eiropas parlamentu un padomi. Pār Ķīnu runājot. Ķīna ir trešā valsts, un mums ir jārespektē Ķīnu kā nozīmīgs spēlētājs. Lai būtu abu virzienu ceļš, gan spiediena uzturēšanai, gan dialogam. Pār Ķīnu pastāv ir jārunā par visu trīs pilāru atbalstīšanu, cilvēktiesības drošību attīstību. Protams, ir uh, pilnvērtīgi jāiesaistās cilvēktiesību jautājumu risināšanā. Šodien es tikos ar Zviedrijas deputāti, kuri pieminēja šo pašu problēmu. Es viņai sacīju, ka mums Eiropas Savienībai ir jābūt solidāriem gan attiecībā uz Zviedriju, un arī, lai parādītu savu atbalstu šeit. Paldies, ministri. Pāriesim pie otrās jautājuma kārtas. Manā sarakstā ir no Tautas partijas. Ms. Glanzak, Mr. Milan Mon, Mr. Köster, Mr. Navridis, Mr. Neuser, Mr. Groschel, Mr. Deli. And that's it. Un lūk, tas arī viss. Mēs Eh, pēc mazāk kā 20 minūtēm gaidām ierodamies Jensu Stoltenbergu, tā kā kolēģis Ketis īsi. Jā, paldies, un eh, esmu šeit, ministra kungs, eh, un laipni sveikts mūsu komitejā arī no manas puses, un mēs tiešām lepojamies, ka jūs šodien esat šeit, un es vēlu visu to labāko jūsu prezidentūrai Pirms konferencē mm, tika paust zināms optimisms, um, un šajā uh, diskusijā, nu tā tad uh, atslēgas vārds uh, bija par sarunu atjaunošanu, un tagad jautāju par misijas atsākšanu, un jautājums ir, vai to tiešām vajadzētu turpināt. Uh, un mums varbūt vajadzētu darīt kaut kādas lietas, ko neesam līdz šim darījuši, respektīvi, vai tiek patiesībā ievērots noteiktais ieroču embargo. Un, eh, Vai uh, tiešām situācijās, kad mums ir jākon, vai mēs tiešām arī realizējam kontroli pār ne NATO kuģiem, piemēram, Krievijas vai citiem? Uh, Un man ir radies tāds iespējas, ka starp 27 eh, atlikušajām es dalību valstīm eh, vajadzētu visām stāvēt vienā pusē. Bet eh, tiešām vajadzētu vispārēju atbalstu arī no attiecīgajām aprindām Francijā, piemēram, un vēl. Bet Mēs katrā ziņā vēlētos uh, atbalstīt um, šāda veida attīstību. Kosters, jā, priekšsēdētāji, paldies. Uh, paldies jums, ministra kungs. Es vēlos vaicāt par bēgļu situāciju uz Horvātijas un Bosnijas Hercegovinas robežas. Tā ir ēs ārējā robeža. Un mēs alaž runājam par cilvēktiesībām, ka tās lūk ir svarīgas, ka tā ir mūsu uzticamības ķīla, cilvēktiesības, pamattiesības, ka tā ir vērtība pati par sevi. Un mans jautājums skar šo problēmu. Kā notiek apiešanās ar bēgļiem uz Horvātijas pierobežā? nelegālas izvešanas, eh, varmācīga izturēšanās eh, no varas iestāžu pusēm, puses ir labi dokumentēta parādība. Par to sūdzas ne tikai daži, bet eh, to ir arī pieļāvis un atzinis bijušais jūsu valsts prezidents. Policija un drošības spēki atņem bēgļiem apavus, naudu, viņu mobīlos telefonus, viņiem tiek Eh, liekta viņu cilvēktiesība pieteikties uz patvērumu. Mm, šāda varmācība un patvaļa nav pieļaujama, un uh, Horvātija vēl cer uz drīzu iestāju Schengenas zonā. Mm, turpinot šādi izturēties uh, Eiropas teritorijā pret bēgļiem, šāda bēgļu fiziska stumšana atpakaļ pāri robežai ir uh, nepieļaujama. Un uh, mans jautājums ir šāds, kā jūs grasāties nodrošināt uz uh, kārtību uz robežas tā, lai pret bēgļiem uh, notiktu tikai cilvēcīga izturēšanās un visi pārkāpumi tiktu izmeklēti un vainīgie saukti pie atbildības? Paldies. Uh, kolēģi, turpmāk, kas vēlas izteikties minūte 30 jūsu rīcībā, ne vairāk, mums nav tik daudz laika. Jā, paldies, uh, saka Grošeļa kungs. Uh, Mm, turpināšu mūsu reģiona val, valstu, valstu valodā. Ministra kungs, eh, iesākumā jūs runājāt par eh, dažām no jūsu prioritātēm, no jūsu uzdevumiem un domājot par eh, konstitucionāliem grozījumiem, mm, kas tiek apsvērti pēc komisijas ierosinājuma. Jautājums ir šāds, vai politiskā pārstāvība uh, Bos Bosnijā Hercegovinā nozīmē to, ka tiks veidota jauna kāda administratīva valstiska uh, formācija, vai arī šī rekomendācija vienkārši tiks uh, pieņemta zināšanai uh, un aizmirsta, kaut arī tā, tā ir labākā ideja, kāda beidzamajā laikā ir parādījusies. Uh, Jautājums ir par to, kā tiks nodrošināts eh, rezultāts pēc būtības, eh, politiskās eh, pārstāvības tiesības un vai mm, šeit varētu atgriezties kaut kādi Daytonas 3 stila risinājumi. Paldies, ETP e vārdā nākamais kolēģis, kolēģi. Jā, paldies priekšsādātāji, saka Glavakas kundze. Paldies, ministra kungs. Eiropas kaimiņa attiecību mm, politikā partnerība, kopdarbība ir e, būtiska, jo tā sekmē e, e, tātad uzplaukumu un, un, un tirdznieciskas lietišķas saiknes ar mūsu Eiropas Savienības pierobežas valstīm. Šorīt mēs kāreiz runājām par Austrum partnerības valstīm Un šāda attiecība politika ir izveidota arī ar Balkānu reģiona valstīm. Eh, mūsu visu kopīgais mērķis ir tiesiskums, cilvēktiesības, brīvība, eh, izaugsme, tirzniecība ar šī reģiona eh, valstīm ar katru no, no šīm valstīm at, tātad panākumu līmenis un, un attīstības pakāpe nedaudz atšķiras. Un mans jautājums jums ir šāds. E, kā Horvātija, kā prezidenta valsts, e, rīkosies austrumu partnerības sakarā, reaģēt uz jaunajiem izaicinājumiem, iespējamiem sarežģījumiem un šķēršļiem, kas šajā ceļā e, parādās? Paldies! Un noslēdzošie kolēģi, Navrīdis kungs. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Ministra kungs, esmu šeit. Runāšu grieķu valodā. Jūsu ievadvārdos jūs pasvītrojāt, cik jūsuprāt būtiski ir cīņa ar terorismu, radikālismu un ekstrēmismu. Taču te ir jārunā konkrētāka valoda kā, kā Eiropas Savienībai. Eh, Turcija. Tronī sēž jaunais sultāns Erdogans, kurš izdod rīkojumus vienpersoniski pa labi, pa kreisi, un Eiropieši skatās uz saviem līderiem un sagaida līdzvērtīgu izlēmību eh, šajos laikos. Un es klausījos eh, to, ko jūs sacījāt citā komitejā, uh, Un mm, tā vien izskatās, ka jūs tā kā piedāvājat tādu kā uh, draudzēšanos ar Turciju, kas ir uh, jau izgāzusies stratēģija. Uh, aicinātu šo kļūdu nepieļaut atkal. Runāsim atklātu valodu. Erdogans un Turcija vidusjūrā klaji pārkrā, pār, pārkāpja likumu un starptautiskās tiesības. Uh, Kiprā teritoriālajos ūdeņos un ir bijis eh, nepārprotams lēmums un nosodījums, ka šāda rīcība nav atbalstāma, tāpēc ir apcirpts finansējums sadarbības projektiem ar Turciju, tāpēc ir citas šādas Eh, sankcijas un skrūvju pievilkšana bijusi. Mans jautājums ir šāds. Ko jūs, kā prezidenta valsts pārstāvis, darīsiet, lai vērstos pret to terorismu un ekstrēmismu, ko uh, vidusjūras austrumos uh, īsteno un praktizē Turcija? Nedrīkst pieļaut, ka situācija eskalējas līdz uh, Lībijas uh, līmenim. Paldies! Ministra kungs, jūs runājat par dienvidu E, kaimiņa attiecību valstīm. Vidusjūras dienvidkrastā ir e, svarīgas valstis, gan mazāk problemātiski nekā Lībija, bet, e, bet, bet vēl ir Marokā, Alžīrija. Un Maroka ir mūsu sabiedrotais. Tāpat eh, atzīmē, ka jūsu eh, pēdējie vārdi bija veltīti Dienvidamerikai, kas ir Eiropas Savienības dabisks sabiedrotais, un es eh, vēlētos, lai Venecuēla būtu iekļautā Eiropas radarā. Vakar augstais pārstāvis tiksies ar Juanu Guaido, un es vēlētos, lai viena no prioritātēm būtu par uh, Eh, cilvēku tiesību aizstāvību eh, Venecuēlā un sankcijām pret Maduro režīmu. Paldies! No Jā, eh, paldies, Noizera kungs! Jā, paldies! Ministra kungs! Esmu šeit, te pakreis no jums. Jūs izklāstījāt un pieteicāt Eh, prioritātes, nosaucāt konferences, bet vienu kaut kā nepiefiksēju. Eh, parasti prezidenta valsts uzņem apvienoto parlamentāro asamblēju ar AKK valstīm, un eh, šai būtu jābūt Horvātijas reizei uzņemt šo lielo konferenci. Uh, Līdz šim brīdim esmu dzirdējis tikai to, ka jūsu valsts valdība tiešām vilcinās šo pasākumu uzņemt. Kā tad īsti ir, uzņemsiet šo konferenci ar ārkārtā valstīm vai nē? Paldies, Dandor Delīkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji ministra kungs, paldies, ka atnācāt, ka dalījāties pārdomās, ieskatos. Saka Delīkungs, ierunājam par paplašināšanos. Un, nu, tās ir kā, kā gandrīz kā vēlreiz izgudrot divriteni. Jūsu prezidentūras uzdevums šai ziņā būs divējs nu, vispirmām kārtām eh, kaut kā uzrunāt un, un, un, un, un, un eh, eh, pielabināties skeptiskajām valstīm, bet tāpat laikā neapslāpēt to, to entuziasma pilno valstu dzirksti. Proti rast kopsaucēju starp šīm divām nometnēm. Kā izskatās tagad, kad esat jau kādu laiku pastrādājuši, tikošies ar Makronu, ar citiem valstu un valdību vadītājiem? Kā, kāds ir noskaņojums gaidot Uh, nākamo samitu. Paldies! Paldies! Ministra kungs! Tā. NATO ģenerālsekretārs uh, mazliet kavēsies, tāpēc jūsu rīcībā desmit minūtes. Nu, ne vairāk kā desmit. Paldies! Mm, jā, no sirds pasakos. Jā, mm, mēs eh, apsvērdām šo jautājumu eh, par AKK konferenci, eh, runājot par operāciju Sofija. Tā jau vajadzētu turpināties tā, kā tika plānots kas attiecas uz uh, svētdienas sanāksmi, arī Picols kungs uzdeva jautājumu par to, Mēs esam eh, veikuši šeit noteiktus priekšdarbus un uh, arī par uh, uguns pārtraukšanu noteikti runāsim un Un uh, ieroču embargo, protams, arī ir um, jautājums, kur vajadzētu nonākt pie galīga lēmuma, bet, protams, ka viss ir atkarīgs arī vēl no tālākam diplomātiskām sarunām un apspriešanas. Jā, um, migrantu, migranti uz mūsu robežas ar Bosniju Hercegovinu. Nu šeit varu sacīt tikai to, ka Horvātija Eh, sargā savas ārējās robežas un sargā arī uh, Eiropas Savienības ārējo robežu. Un uh, noteikti uh, mums nav pieņemama varmācīga, patvaļīga, uh, pretlikumīga migrācija. Uh, uz robežas ir aktīvi arī mūsu policijas spēki, no mm, patvaļīgiem, pretlikumīgiem uh, robežas uh, šķērsotājiem, uh, kā to pienāktos darīt jebkurai sevi cienošai Eiropas Savienības valstī, kas sargā savu teritoriju un Eiropas teritoriju. Uh, izskanēja jautājums par trīs etnisko grupu uh, pamatiesībām, to ievērošanu, uh, demokrātiskā valstī ievēlēt savu demokrātisko priekšstāvi. Uh, es šeit nerun, nekad neesmu runājis par kaut kādām jaunām struktūrām. Uh, Eh, Horvātija bija pirmā no valstīm, kas atzina Bosnijas Hercegovinas neatkarību un teritoriālo nedalāmību, un šai ziņā mūsu pozīcija nav mainījusies. Austrum partnerība ir un paliek eh, starp mūsu prioritātēm. Eh, mēs noteikti vēlamies Eiropas Savienības paplašināšanos Rietumbalkānu reģionā, un ja runājam par mūsu kaimiņiem, mēs uzskatām, ka Šajās valstīs mums būtu jāatbalsta tās struktūras, kas iestājas par uh, demokrātiju, par tiesiskumu, palīdzot tām celt savu demokrātisko kapacitāti, tā lai šīs uh, valstis, mūsu kaimiņi, nostātos neatgriezeniski uz, uz tā ceļa, kas, kas ved uz Eiropas Savienību, kas ir vērtību uh, ceļš, uh, kas ir Eiropas perspektīvas ceļš un Eiropas Savienība paies šīm valstīm solīti pretī. Ja runājam par vidusjūru, mēs runājam par to kopumā un visām eh, vis, vidusjūras valstīm. Aprīlī eh, Adrijas jūras krastā uzņemsim vidusjūras eh, valstu konferenci, kurā būs aicināti visu vis vidusjūras valstu pārstāvi. Uh, Eh, Noizera kungs eh, vaicāja, kas notiek ar AKK eh, konferenci. Mūsu parlaments te aktīvi strādā, ir notikušas sagatavošanās sanāksmes arī cita starpā ar Eiropas parlamenta atbildīgām grupām, un mūsu prezidentūras laikā tādas vēl noteikti neviena vien. Un es īsti neuztvēru to jūsu beidzamo jautājumu par Rietumu Balkāniem. Uh, Eh, varu teikt tikai to, ka ja Eiropas Savienība vēlas būt spēcīga, jaudīga un būt kā tāds stabilitātes ankurs, eh, drošā klints un patvērums nedrošā pasaulē, tad mums ir jāinvestē mierā un stabilitātē mūsu uh, Uh, kaimiņu valstīs. Uh, Horvātija, Slovenija, mēs uh, varam kalpot kā piemērs mūsu, mūsu kaimiņiem turpat blakus. Nebūsim savtīgi, nebūsim egoisti, dalīsimies savā pieredzē, savā zināšanās ar mūsu kaimiņiem. Mēs esam spējuši pieņemt Eiropas vērtības. Horvātija ir ļoti proeiropeiski noskaņota valsts un ar lepnumu ir Eiropas Savienības valsts, un Adrijas jūra vairs nav Horvātu jūra, tā ir Eiropiešu jūra, un tāpēc paļaujamies uz ciešu sadarbību ar jums nākotnē un turpmāk, arī mūsu ceļā uz Schengenas zonu ja runāju par migrāciju, tad varu piebilst tikai to, ka uh, mēs uh, visas pārbaudas un eksāmenus esam izturējuši, izturējuši. Mēs lepojamies ar mūsu policistiem un robežsargiem, kas braši sargā um, e, mūsu un ārējo robežu, Eiropas ārējo robežu no noziedzniekiem, no organizētās noziedzības un nelegālas migrācijas. Uh, bieži vien mēs uh, ļaujamies noticēt uh, viltus ziņām, uh, Eh, nepatiesībām, puspatiesībām, tāpēc ir svarīgi nezaudēt modrību, eh, domāt par, par mieru un stabilitāti mūsu pašu mājās un uz robežām. Eiropas Savienībā ir jābūt tādai, kas izlēmīgi eh, iestājas par savām interesēm un tās sargām. Paldies! Paldies, ministra kungs! Uh, un es vēlētos atvadīties no jums vācu valodā šodien. Liels uh, paldies, ka atradāt laiku un atbildējāt uz jautājumiem. Un uh, vēl visu to labāko no viss sirds uh, jūsu uh, prezidentūrai. Un jūs jau teicāt, ka tas notiek nestabilos laikos, mums ir daudz, uh, dabas ir darba pilnas rokas. Un uh, Māja sākumā jūs jau minējāt par uh, svarīgākiem procesiem, kas ir plānoti un cerams, ka tas būs tāds lielisks uh, stīmuls, uh, lai uh, virzītos priekšu Balkānu jautājumus un vēlreiz liels paldies jums par uh, klāta esamību.